zinat, ka šo jomu jau reglamentē noteikti tiesību akti, bet pat laban ir izveidojusies plaisa attiecībā uz kultūras priekšmetu importu. Mūsu rīcībā ir tiesība akts no 2009. gada par kultūras priekšmetu eksportu, taču jūs priekšā esošajā likumprojektā mēs plānojam definēt e, nelegāli ievestu kultūras priekšmetu un e, Mēs arī vēlamies raudzīties uz tās valsts tiesību aktiem, no kuras uh, attiecīgais priekšmets tiek ievests. Kultūras priekšmetus drīkst ievest Eiropas Savienībā tikai tad, ja tie ir likumīgi eksportēti no trešās valsts. Tekstā ir iekļauta virkne definīciju. Pirmkārt, uh, kultūras priekšmetu definīcija kā tāda un tajā mēs esam iedvesmojušies no jau esošās eh, UNESCO konvencijas. Runājot par kultūras priekšmetu vecumu, jo daudz no tiem ir vērtīgi tieši to vecuma dēļ, mēs vadāmies pēc uh, jau spēkā esošajiem ASV tiesību aktiem. Mēs mēģinām uh, risināt situāciju attiecībā uz visapdraudētākajiem kultūras priekšmetiem, visapdraudētāko kultūras mantojumu, proti uh, pieminekļu fragmentiem, uh, arhi, um, arheologu atradumiem un retiem manuskriptiem. Tāpat uh, mēs vēlamies uh, Um, importa, pievērsties importētāja aizpildītajām deklarācijām un arī standartizētai kultūras priekšmetu identifikācijai starptautiskā līmenī. Mēs esam pievērsušies arī sodu jautājumam, ir jāpanāk, ka pastāv efektīvi mehānismi, kas attur no šīs nelegālās ievešanas praktizēšanas. Un uh, ir jāraugās, kur ir jāpiemēro uh, licencēšanas un citas prasības, un ir jāraugās uh, arī uz pagaidu importēšanu, kur šādas prasības netiek piemērotas. Tāpat ir jāpievēršas atšķirībai starp avota valsti un eksporta valsti. Tas ir svarīgs jautājums, un es tagad uh, nerosināšu jūs detalizēti iedziļināties šajā jautājumā, taču mums svarīgākais ir nodrošināt to, ka tiek ievēroti avota valsts tiesību akti un ka mēs varam izvairīties no situācijas, kurā ir viegli apiet tiesību aktus, vienkārši pārsūtot priekšmetus caur citas valsts teritoriju šī priekšlikuma būtība priekšsēdētāja ir vienkārša, un e, ar tā īstenošanu nodarbotos galvenokārt muitas iestādes. Pašlaik mēs diskutējam par datorizētu sistēmu izmantošanu šiem mērķiem. Ir jāpanāk e, pareizais līdzsvars starp e, uzliktajiem pienākumiem tirzniecības nozarei, kas ietver kultūras priekšmetu aizsardzību un arī starp vienkāršību darbībā. Labi, priekšsarētāji, ar to es savu runu arī noslēgšu un došu vārdu citiem kolēģiem. Paldies, ļoti jauki no jūsu puses. Un nākamais kolēģis pārstāv muitas administrāciju Patriks Riezluis, un es dodu vārdu viņam uz sešām minūtēm. Thank you, Chair, for... Paldies priekšsādātāji, paldies par iespēju šodien izteikties. Man vajadzētu būt prezentācijai sagatavotai patiesībā. Ceru, ka tā būs redzama uz ekrāniem. Paldies! So today I will be... Šodien es jūs pavisam īsi iepazīstināšu ar sakojošo prezentāciju. Es tagad runāšu franciski un e, no sākuma runāšu par ietvaru, kas ir e, pamatā mūsu šīs, šī brīža darbam mūsu uh, iestādē. Un tātad balstāmies uz uh, regulas 116.2009 uh, eh, attiecībā uz kultūras priekšmetu eksportu, kā arī uz regulu 1081 no 12. gada attiecībā uz pastāvošo eksportu. Un tad regula 952 2013 kā arī direktīva 2014-60. Un eh, tās savukārt attiecas eh, uz kultūras eh, priekšmetu atgūšanu, tad tādu priekšmetu, kuri savienībā ir nokļuvuši nelegāli. Tad nacionālā līmenī Baļģija ir ratificējusi konvenciju attiecībā uz pasākumiem, kādi ir jāveic, lai novērstu importu, eksportu un nelikumīgu pārvietošanu, kas saistās ar kultūras priekšmetiem. Un eh, tāpat eh, paralēli visam šim eh, darbām pastāv regula par Irāku un Sīriju. Un šie tiesību akti nosaka stingras normas attiecībā uz kultūras priekšmetu importu un eksportu no šīm valstīm. Un tālāk es vēlētos pievērsties mūsu darbām, mūsu vispārīgajā darbā saistībā ar akcīzi. Tās, kas ir svarīgi, ir šis 2.1 pāns no regulas 116.009, kur ir eh, noteikts, eh, eh, ka uz uh, kultūras priekšmetu eksportu ārpus uh, kopienas uh, attiecas šī eksporta atļauja. Un tad šī te atļauja ir jāuzrāda eksporta deklarācijas brīdī. Brīdī, eh, kad kultūras eh, priekšmets eh, nonāk muitā, tam ir jābūt klāt eksporta atļaujai, kuru ir izsniegusi dalībās atbildīgā iestāde. Un tad, kas attiecās uz Irākas kultūras priekšmetiem, tas pats attiecās arī uz Sīriju. Šeit uh, ir noteikumi gan attiecībā uz importu, gan uz uh, eksportu, un uh, šiem priekšmetiem uh, muitā ir jābūt uh, klāta licencēm. Uh, tā attiecībā uz uh, muitas uh, formalitātēm ir nepieciešama atļauja, uh, kuru sniedz uh, dalībvalsts kompetentās iestādes. Un tāda attiecībā uz uh, Sīrijas un Irākas uh, priekšmetu importu un eksportu ir uh, nepieciešama licence, uh, uh, ko ir Beļģijā ir izsniegts uh, SPF ekonomija. Un tad attiecībā uz uh, kontrolēm uh, mūsu kontroles uh, balstās uz riska analīzi, uh, kā to uh, parāds uh, Eiropas Savienības muitas kodeks. Un uh, tas ir atkarīgs arī no saņemtās informācijas, kas ir mūsu rīcībā. E, ir elektroniskā uh, izvēle šīm tā, um, deklarācijām uh, mūsu sistēmā PLDA. Un uh, kā indikators mēs izmantojam šīs te deklarācijas, un tur ir minēts preces kods, izcelsmes valsts, kā arī priekšmetu vērtība. Un eh, šos noteikumus ir iespējams eh, realizēt eh, visās dalībvalstīs, un jebkura muitas iestāde var to darīt. Ir nepieciešama muitas deklarācija, un tādā veidā ir iespējams veikt praktiskus pasākumus saistībā ar importu un eksportu. Un eh, ir svarīgi uzsvērt eh, to, eh, ka mūsu iestāde var arī uz īsu laiku apturēt importu vai eksportu. Un var pieprasīt papildus dokumentus. Un tad savukārt nav iespējams noteikt šī kultūras priekšmetā raksturu tā nav mūsu uh, kompetence, un uh, mēs arī nevaram uh, noteikt to, kāda ir šie, šo preču uzgab, uzglabāšanas apstākļi, kas mēs būtu ļoti specifiski. Un tad attiecībā uz eksportu pastāv dokumentu kontrole, un ir, šeit ir muitas deklarācija, un ir šī tā gal galā šita mm, galējā ehm, eksporta deklarācija. Tad ir arī vairāki eh, indikātori, kurus mēs izmantojam. Ir šita fiziskā kontrole eh, priekšmetām. Un gadījumā, ja rodas eh, kādas bāžas, tad iesaistās kompetentā iestāde. Mūsu iestāde nav tā, kas nosaka kultūras priekšmeta raksturu. Eh, tad, eh, kas attiecās uz eh, eksporta atļauju, tad ir jābūt kādām tās eksemplāram, kas ir piegādes iestādes rīcībā. Un šeit, piemēram, ir tāds gadījums, kad ir eksports no Beļģijas uz kādu no trešajām valstīm. Un šī te, eh, prece eh, šķērso eh, Grieķiju Eiropas Savienībā, un tur tā tiek pārbaudīta pēdējo reizi. Un šis solis ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, ka tas ļauj iegūt statistiku. Tad šo te kontroli veica birojas, un tad ir iestādi, kas sniedz atļauju. Un noslēgumā vēlētos teikt, ka ir iespējams situācija uzlabot, tāpēc, ka Eh, pastāv eh, zināmas <clears throat> problēmas eh, ar šīm tā elektroniskajām atļaujām. Un, ja būtu veiksmīgāk šīs elektroniskās atļaujas, tad būtu iespējams labāk izsakot kultūras priekšmeta ceļu eksporta vai importa laikā. Un tādā veidā ir arī iespējams iegūt statistiku. Visās dalībvalstīs to iegūt šobrīd nav iespējams. Un tādā veidā ir iespējams arī labāk eh, kontrolēt eh, kultūras eh, priekšmetus, kas ir no jauna importēti. Un tas arī viss no manas puses. Paldies! And, uh, Interpol, it's... Paldies, Gonzālo kungs no Interpola. Liels paldies, cienījamie kolēģi! Distinguished... Cienījamie kolēģi! Sākumā liels paldies par to, ka dodat Interpolam iespēju šodien pie jums ierasties. Šis ir ļoti svarīgs pasākums, kas lielā mērā ietekmēs vienu no mūsu centrālajām darba jomām, kas ir kultūras mantojuma aizsardzība. Visi apzināmies, ka kultūras uh, priekšmetu un nelikumi pārvadāšana ir uh, nopietnas starptautisks noziegums, kas cieši ir sasaistīts ar uh, noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, terorisma finansējumu, kā uz to norādījusi arī ANO drošības padome 2199, 93, 47 paziņojumos. Otrakārt, tas apgrūtina uh, demokrātisko pārvaldību un tās nodrošināšanu, jo uh, tas apdraudu kultūras un vēsturiskos aktīvus, un tas arī uh, um, rada zaudējumus globālajai kopienai. Kā tas ir 54. Uh, gada Hāgas konvencijā, kaitējums uh, kultūras mantojumam nozīmē kaitējumu kultūras mantojumam uh, visas cilvēces kontekstā. Un arī Eiropā um, cipari runā paši par sevi. Interpola dalība valstis uzskata, ka Eiropā notiek vismaz 19 tūkstoši pārkāpumu tikai pēdējo triju gadu laikā, kad aptuveni 950 cilvēki ir tikuši aizturēti un a, ziņots par 5000 pārkāpējiem. Policijas operācija Pandora, kas tika īstenot 16. gadā, tās rezultātā tika atgūta aptuveni 3,5 tūkstoši kultūras priekšmetu. Pandora tika īstenota globālās operācijas Atēna kontekstā, un pirms dažiem mēnešiem tādējādi policija atguva 41 tūkstotu kultūras priekšmetu. Pēc Pandora 1 Eiropols izlēma iekļaut cīņu pret uh, nelikumīgu um, tirzniecību ar kultūras priekšmetiem kā vienu no tās prioritātēm, un kopš tā laika uzskatām, ka šī starptautiskā ko, um, kontrabanda ir uzskatām arī par apdraudējumu Eiropai. Uh, šī noziegumā nozīme Eiropā ir pilnīgi skaidri redzama. Statistikas dati gan mums tikai atklāja nelielu daļu šīs problēmas. Lielākā daļa kultūras priekšmetu, īpaši tie, kas ir nelikāli uh, iegūti, ir artefakti, kurus ir ļoti sarežģīti tirgu pēc tam identificēt un nav arī iespējams uzzināt, kuri kultūras priekšmeti ir iegūti nelikumīgā kārtā, jo uh, uzskaita un reģistrs netiek veikti. Pat ja vērtība šiem priekšmetiem ir zema, tad uh, šis lielais uh, apjoms tā tirzniecībā nodrošina lielus ieņēmumus noziedzniekiem. Tādēļ ir svarīgi paturēt arī prātā, ka lielākā daļa šīs kontrabandas uh, parasti nav nemaz augstas vērtības priekšmeti, bet tādi ikdienas. Uh, mēreni priekšmetu. Un kāda varētu būt risinājuma? Pirmkārt, nepieciešama specializēta vienība, kas strādātu konkrēti ar šo problēmu, visā, sadarboties ar visām tiesību aizsardzības iestādēm. Un Paturot prātā šo nodarījumu sarežģīto raksturu, būs nepieciešams cieši sadarbības starp policiju un muitas iestādēm, lai labākā veidā apgrūtinātu uh, tirzniecības apjomus, kas ienāk no citiem reģioniem. Šodien mans kolēģis piedalās UNESCO konferencē, kuras mērķis ir apgrūtināt tirgu šajā jomā un uzsvērt to, cik svarīgi ir kultūras priekšmetu certifikāti, jo īpaši importa certifikāti. Tajā pašā laikā import, uh, Interpols šodien piedalās arī VCO sanāksmē Briselē, lai norādītu, cik svarīgi ir šīs īpašās struktūras izveide. Interpols uzskata, ka juridiskais regulējums ir būtiski svarīgs šajā jomā, lai kontrolētu priekšmetu importu Eiropā. Uh, īpašu, īpašu uzmanību pievēršot um, šo priekšmetu izcelsmē un vērtībai. Un jo īpaši gribētu runāt par maršrutiem uh, šo priekšmetu ievešanai, kā tie ir mainījušies. Pagājušajā vasarā vairāki priekšmeti no Palmiras, um, Itālijas un Grieķijas tika pārtieti Urugvajā. Visi šie priekšmeti tika pārvesti uz Urugvaju un vairāki uh, tirgotāji, kas piedalījās šajā izsolē, uh, bija no Eiropas. Tas tikai parāda, cik uh, svarīgs ir šis uh, jautājums un cik tālu brauks kontrabandisti, lai uh, iegādāto šīs preces. Dati par pagājušo gadu, apkopojot uh, datus par mūsu dalību valstī. No 27 atbildēm, ko saņēmām no Eiropas uh, valstīm, 15 uzskata, ka tā, tās ir tranzīta valstis, 16 izcelsmes valstis un 7 kā gala mērķa valstis. Jau atkal šeit arī dati parāda, ka kultūras īpašuma nelikumīga kontrabanda ir būtiska problēma. Visas valstis um, tiek. Uh, skartas tā vai citādi, un tādēļ importa normas varētu būt viens no risinājumiem. Tādēļ ir nepieciešams spēcīgs importa regulējums Eiropā. Gribētu jūs visus aicināt, darīt visu, kas jūs spēkos, iesaistīt visas interesētās puses, izmantot uh, zakto priekšmetu reģistrus saistībā ar mākslas darbiem. Un Interpola datubāze ir svarīgākais e instruments starptautiskā līmenī, kas ir pieejams. Un arī ANO drošības padome, kas uzrauga ISIS un strādā ar sankcijām, uzskata, ka tas ir svarīgākais instruments. Ik, ir svarīgi, lai ik viens objekts būtu certificēts tam būtu policijas informācija līdzi, tas nodrošinātu pienācīgu kontroli, un tas varētu būt atturošs spēks uh, noziedzīgām organizācijām, kas šobrīd nodarbojas ar mākslas darbu kontrabandu. Tādēļ šeit šodien vēlreiz gribu uzsvērt to, ka Interpols uzskata, ka spēcīgs regulējums importa jomā ir būtiski svarīgs, lai apgrūtinātu, izskaustu nelikumīgo mākslas darbu kontrabandu, kas novērojama Eiropā katru dienu. Paldies! Liels paldies! Paldies runātājiem. Paldies par to, ka iekļāvāties arī jums atvēlētajā laikā. Tagad pārējām pie līdzreferentiem. Vispirms došu vārdu Moskas kundzei. Inta referenti, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies arī ekspertiem par ek prezentācijām, ko uzklausījām šorīt. Jā, dosie, par ko runājam, tiešām ļoti svarīgs. Pirmkārt, par kalendāru runājot. Mums ir ļoti ambicioza darba kārtība. Mums būs viens mēnesis iesniegt grozījumus, un es kā līdzreferente darīšu visu, kas manos spēkos, lai nodrošinātu pienācīgu sadarbību ar jums visiem, lai mēs šo ambiciozo mērķi sasniegtu un balsojums komitejā notikt jūlijā. Tā kā procedūra mums visiem jauna, mēģināsim cik vien iespējams viens otram palīdzēt. Un par priekšlikumu saturu runājot, mēģināšu izteikties īsi. Uzsvēršu tajā pašā laikā man, prioritātes, man, kas ir svarīgākās, manuprāt. Vispārīgi runājot, mēs atbalstām komisijas priekšlikumu, tas būs papildinošs elements jau spēkā esošiem tiesību aktiem. Uh, saistībā ar kultūras priekšmetu eksportu. Atbilstoši arī starptautiskajām konvencijām, tas nodrošinās spēcīgu uh, instrumentu, ko izmantot cīņā ar nelikumīgo kontrabandu. Šis priekšlikums atbilst arī Eiropas uh, uzvērtības balstītajai pieeja tirzniecībai, un tas nodrošinās un radīs Eiropā kopīgu sistēmu, kas mums ļaus izvairīties no starptaut, uh, iekšējās konkurences starp muitas iestādēm un nodrošinās vienlīdzīgas spēles noteikums uzņēmumiem. Pēc konsultācijām ar starptautiskajām organizācijām un privātu personām uh, Ir skaidrs, ka mums ir jāpanāk pareizais līdzsvars no vienas puses kultūras mantojuma aizsardzība, no otras puses nepieciešamība nodrošināt mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Grozījumu priekšlikumi ir uh, uz šāda ceļa, tā teikt. Pirmkārt, jāmācās no uh, Eiropas Savienības muitas kodeksa fragmentētās situācijas un paturot prātā uh, nodevu iekasēšanas skandālus, būs nepieciešams visu šo regulējumu pareiz, pareiz īstenošana. Otrakārt, būs ļoti svarīgi nodrošināt arī pēc iespējas lielāku atbilstību starptautiskām konvencijām un spēkā esošai Eiropas Savienības likumdošanai. Šāda pieeja stiprinās uh, muitas uh, sadarbību, gan valsts, gan privāto uh, sektoru kontekstā un ļaus ātrāk uh, normas īstenot, izvairotos nelieka administratīvā sloga. Tādēļ aicinātu atsaukties uz uh, regulas par kultūras preču eksportu pielikumu. Pielikumā ir paredzēts slieksnis 100 gadi. Tas ir kritērijs, kas atbilst arī UNESCO un UNIDRAT konvencijām un tas ļaus efektīvākā veidā cīnīties ar nelikumīgo kontrabandu. Eksporta regulas uh, pielikumā ir paredzēta arī kritērija, kas ir balstīti uz uh, kultūras priekšmetu vērtību. Tas ļaus muitas iestādēm uh, strādāt un koncentrēties uz tām vērtīgākajām precēm un priekšmetiem. Vairums respondentu, kas piedalījās konsultācijās, ko organizēja komisija, ir norādījis uz to kā uz būtisku svarīgu elementu. Treškārt, izcelsmes valsts. Tas ir tas pamatprincips, kas tiek izmantots gan UNESCO, gan arī UNIDROT konvencijās. Tajā pašā laikā nav nekādu norāžu attiecībā uz uh, vidutāju valsti, starpnieku valsti vai eksporta valsti. Es tādēļ aicinātu šeit paplašināt izcelsmes valsts definīciju, lai mēs iekļautu arī tās valsts, no kuras fiziski ir izcēlies šis priekšmets, kur, no kuras tas ir izvests, un otrkārt tā, kur šī, šis priekšmets legāli ticis iegādāts un kļuvis par īpašumu atbilstoši normām un eksporta valsts definīcija savukārt svītros. 193 valsts ir parakstījušas UNESCO konvenciju, tajā skaitā Irāka, Ziemeļkoreja, bet īstenošanas līmeņi parakstītāju valstīm un pusēm ir ļoti atšķirīgi. Mēs uzskatām, ka šī ātrās, uh, ātrā pieeja attiecībā uz parakstītāju valstīm radīs milzīgu rogu, robu šīs regulas īstenošanā. Uh, Tādēļ mēs aicinātu šo normu svītrot. Mazie vidējie mikro uzņēmumi, kā mēs zinām, ir aptuveni 75% no tirgus spēlētājiem. Tādēļ es aicinātu veidot uh, konkrētu kapacitātes veicināšanas programmu, atbalsta, atbalsta organizācijas un konkrētu fondu, kas palīdzētu šiem uzņēmumiem īstenot regulu. Te arī likšu punktu. Un ar nepacietību gaidu tālākās diskusijas. Paldies! Then... Lielas eh, paldies! Un Imko vārdā Daltona kungs. Eh, kā referents, eh, lūdzu. Paldies priekšsēdētājas kundze, paldies ekspertiem par to, ka viņi šodien ieradās un sniedza savas prezentācijas. Es varu pievienoties tam, ko teica Moskas kundze. Uh, un uh, varu uh, garantēt, ka mums tiešām ir laba sadarbība šajā interesantajā uh, jaunajā sadarbības veidā starp šīm divām komitejām. Tomēr es domāju, ka mūsu pieeja nedaudz mainās attiecībā uz saturu. Mēs vēl neesam vienojušies, kā to risināt, un kā es uz to raugos, tad ir ļoti svarīgi panākt līdzsvaru starp to, ka risinām jautājumus par importu un arī to, kas skar terorismu un tajā pašā laikā ir jāsaglabā arī e, šīs nozeres konkurētspēja. Un līdz ar to mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ir jāgarantē, ka pasākumi ir proporcionāli, ir jābūt tādai sistēmai, kas darbojas un kas arī e, nerada e, pārāk lielu birokrātisko slogu muitas iestādēm. Citādāk mēs veicināsim nelegālo kontrabandu, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu sašaurināt aptvērumu. Tam vajadzētu būt tādām kurā e, nav e, iekļauts e, šis te licencēšanas režīms un tā pasākumi, tāpēc, ka tas nesaskana ar priešakuma mērķi. Ir svarīgi, lai būtu tāda schēma, kas attiecās tieši uz konfliktu zonām, kur mēs cenšamies apturēt importu. Un eh, tāpēc ir jāveic liels eh, darbs, eh, pirms mēs varam nonākt pie kopējas pozīcijas. Un tad es vēlētos arī uzdot vairākus jautājumus ekspertiem, tāpēc, ka man ļoti interesē tas, ko viņi teiktu. Jo sevišķi man ir jautājums Eiropolam, tāpēc, ka jūs minējāt, ka ir 19 tūkstoši noziegumu ap 3500 priekšmetiem. Vēlētos jautāt, cik daudz no šiem priekšmetiem ir saistīti ar teroristu finansējumu un cik daudz no tiem nāk no konflikta zonā, piemēram, šis te piemērs attiecībā uz eh, Itāliju, Grieķiju, Urugvāju iespējams ir saistās ar eh, teroristu finansējumu. Es nezinu, tomēr eh, tās nav konflikta zonas. Līdz ar to es tiešām vēlos noskaidrot, kāda būs atbilde. Un tad arī ņemot vērā identifikācijas iespējas, kādā veidā muitas iestādes var šeit veikt pārbaudas. Un kā ir iespējams novērtēt to, Eh, cik izmaksās eh, konkrēts eh, komandas darbs no katras dalībvalsts. Nevēlos šobrīd iesnāties izmaksās, tomēr, manuprāt, ir svarīgi to zināt. Un tad, vai komisija ir aprēķinājusi mm, tātad šo te licēžu skaitu, kas būs nepieciešams. Daudz cilvēki, ar ko esmu runājis, ir teikuši, ka ir jābūt tūkstošiem licenšu. Uh, un uh, kāpēc ir nesaskan, nesakritības starp interpretācijām šajā ziņā. Uh, cik ilgs laiks vajadzētu būt vajadzīgs, uh, lai eksperts varētu aizpildīt uh, šo te dokumentu? Un vissvarīgākais attiecībā uz avotu valsts definīciju, kā mēs to definēsim tajā gadījumā, kad e, ir vēsturiskas e, teritorijas, e, kad ir bijušas impērijas, kas sevi iekļāva vairākas valstis, un šīs impērijas vairs neeksistē. Eiropas kārta arī ir mainījušies ievērojami pēdējo simts gadu laikā. Kā mēs šeit varam izmantot valsts definīciju šādos gadījumos? Un tie ir daži jautājumi, bet kopumā es domāju, ka mums ir ļoti labas darba attiecības, un es eh, domāju, ka eh, mēs eh, varēsim labi sastrādāties ar Moskvas kundzi. Lielas paldies, un tagad es vēlētos dot vārdu atkal priekšādātāju vietniekam. Paldies, un tagad vārds ēnu referentēm. Un pēc tam arī abu komiteju locekļiem. Es no sākuma došu vārdu ēnu referentiem tādā kā pingponga veidā, imko, inta, imko, inta. Un eh, pēc tam došu vārdu arī citiem komitejas locekļiem, eh, došu vārdu eh, katram uz minūti, tāpēc, ka mums ir laiks līdz desmitiem. Un mēs vēl dzir vēlamies dzirdēt arī ekspertu atbildes. Došu vārdu Sabīnai Vainai no sākuma, no Imko, lūdzu. Paldies. Nu, tā ir tāda sportiska pieeja tikt galā ar eh, šo tēmu vienas minūtes laikā, un tos darb noformulēt jautājumus speciālistiem. Es tomēr mēģināšu to darīt. Uh, Mm, te mēs tiecamies eh, īstenot ANO konvenciju, ko vairākums mūsu valstu ir ratificējuši, un tāpat ir jānovērš eh, terorisma finansēšana Eiropas iekšējā tirgu, eh, kas notiek ar mākslas darbu importēšanas palīdzību. Tāpat mums jāizvairās no pārmērīgas birokrātijas radīšanas un arī no mazo un vidējo kultūras priekšmetu tirgotāju noslogošanas. Uh, gadījumos, kad uh, mākslas priekšmeti nāk no valstīm, kurās ir adekvāti, uh, adekvāts regulējums un kas ir ratificējušas ANO uh, tiesību aktus, ir jādomā par, tām, uh, par tiem priekšmetiem, kur izcēlesme ir krīzes reģionos, neatkarīgi no tā, vai tie ir tiešā veidā eksportēti vai caur kādām citām valstīm. Mums uh, ir jādomā tieši par šiem gadījumiem, un tāpat mēs iesniegsim dažus grozījumus. Man ir jautājums kolēģim no Beļģijas uh, muitas iestādes. Mēs esam dzirdējuši par kultūras priekšmetu importu. Vai Beļģijas iestādes kaut ko dara tad, ja muitā nonāk importēts kultūras priekšmets un ir aizdomas, ka tas varētu nākt no krīzes reģiona? Paldies, un tālāk. Uh, Intas vārdā Valhaizenkungs. Paldies, atbalsta šo regulu, tomēr man ir problēma ar kultūras priekšmetu definīciju. Un ar eh, minimālo 150 eh, gadu eh, limitu mēs visi zinām, ka um, vēsture un arheoloģija attīstās. Un ir grūti pateikt, uh, grūti eh, definēt, kāds attiecās uz šīm te koalicijām, un šis te vecuma uh, ierobežojums, tas neatspoguļo īstās problēmas. Un otrā problēma ir eh, tas, uh, ka saistās ar uh, avota valsts uh, uh, terminu uh, 2.b uh, punktā Eh, ir eh, minēts, eh, ka izcelsmes valsts ir tā valsts, kurā šie te pri kultūras priekšmeti ir atklāti. Es neesmu droši, tā ir pareizā definīcija. Ja nu, šis te priekšmets daudzus gadus ir glabāts citā valstī muzejā, un varbūt tad mums to vajadzētu arī to tā rūpīgāk izpētīt. Paldies! Lielas paldies! Tālāk, Imko un S un D vārdā. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, saka Kona kungs. Es pirmkārt gribētu pateikties mūsu kolēģiem no Interpola, kas um, mēģina vērot mūsu pārliecību par to, ka mums kaut kas ir jādara lietas labā. Un pilnīgi noteikti tie priekšmeti, kas tiek uh, pārsūtīti, netiek pārsūtīti labdarības nolūkos. Un uh, gan uh, tirzniecības jomas pārstāvjiem, gan arī muitas pārstāvjiem ir jārod ietvers, kas uh, padara iespējamu darbu un uh, neierobežo ne tirzniecību, nedz arī muitas uh, darbinieku iespējas. Tāpat mums ir jākoncentrējas uz terorismu finansējumu apkarošanu un uh, arī uz uh, tirzniecību kā tādu. Uh, Mums ir jāraugās, lai tiek nomaksāti visvajadzīgie nodokļi un lai līdzekļi nenonāk eh, krimināla elementu rokās. Paldies! Pateicos, un tālāk ECR un Inta vārdā nākamā runātāja. Mēs atbalstām pamata mērķus eh, šim priekšlikumam, eh, tomēr domājam, ka. Uh, Eh, šeit ir tomēr eh, potenciāls eh, tam, ka operatoriem un muitas iestādēm tiek uzliks neproporcionāls sloks saistībā ar mākslas tirgu. Un, ja mēs vēlamies panākt šī priekšmeta mērķus, tad vajadzētu drīzāk koncentrēties uz augsta riska priekšmetiem, lai risinātu jautājums ar šiem priekšmetiem un to risku saistībā ar terorismu. Daudzi kultūras priekšmeti, juvelieru izstrādājumi bieži tad netiek izmantoti, lai E, finansētu e, terorismu, tāpēc tas nevajadzētu iekļaut. Un tad arī e, priekšlikums saistībā ar certifikācijas sistēmu šīs standarta deklarācijas jau sevī ietver daudz prasītās informācijas. Un ja komisija neuzskata, ka ar to ir pietiekami, lai adaptētu pasāvēšu dokumentāciju, tad vēlētos uzsvērt, eh, ka eh, nav realistiski muitas iestādēm fiziski pārbaudīt eh, pilnīgi katru priekšmetu. Tāpēc vēlētos aicināt komisiju. Tātad, jautāt, vai ir jāpārbauda šie mūsu paziņojumi un, jā, ir, mm, un tātad, vai ir kādi ietekmes novērtējumi. Un tad mani jautājumi tātad komisijai. Attiecībā uz abota valsti, kas notiek gadījumā, eh, kad abota valsti nevar noteikt un ka eh, nevar eh, pierādīt, ka prece ir turēta kādā valstī tātad kādu laiku, lai tā tiktu kvalificēta kā eksporta valsts. Paldies! Imko Aldis vārdā Silmovičs kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšsētāja kungs. Man ir divi jautājumi. Pirmais, te jau tika minēts Jautājums eh, par vērtību. Ir eh, diezgan svarīgi definēt eh, šo vērtību šobrīd, jo tomēr kultūras priekšmeta vērtība mainās. Un tas notiek diezgan ātri. Un veidi, kā mēs nodefinējam kaut kā vērtību, arī mainās. Līdz ar to es vēlētos uzklausīt eh, komisijas eh, skaidrojumu par šo aspektu. Un otrs jautājums eh, saistās ar mērķi, kas jau tika minēts. Es vēlējos lūgt precizējumu attiecībā uz to, kādi ir mērķi tātad, mm, šeit saistībā ar to, lai mm, tātad, padarītu tirdzniecību mm, ar šiem nelikumīgotiem priekšmetiem grūtāku. Eh, paldies, eh, paldies ekspertiem, eh, referentiem par veikto darbu. Es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs darbs, lai risinātu šos dubultos noziegumus, ka nu, tātad ir skaidrs, ka tā ir daļa no etniskās tīrīšanas un, protams, ka tas arī atbalsta terorismu pasaulē tāpēc es e, e, nedomāju, ka mēs e, pārvērtējam to, cik svarīgs ir šis temats. Un es vēlētos apsveikt jebkādas pūles, visu, ko mēs darām, lai risinātu šo jautājumu. Manuprāt, šis fails ir nozīmīga daļa no tā visa. Un es arī uzskatu, ka mums ir jābūt precīziem attiecībā uz vērtējiem pasākumiem, ir jābalstās uz iepriekšējiem panākumiem, cīnoties pret nelegālu tirzniecību. Uh, un uh, uh, arī konflikta zonu mm, mm, izrakteņiem. Un, protams, ka mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs uzliekam pārāk lielu slogu iestādēm un mazajiem uzņēmumiem. To vajadzētu vienmēr paturēt prātā. Tomēr esmu droša, ka ja e, mēs rūpīgāk dokumentējam e, likumīgo tirzniecību, izmantojot jaunās e, tehnoloģijas un arī nosakot to, kādas pasākums ir iespējams veikt, tad, kad ir atbalsts, tad, tad tas viss ir ļoti svarīgi. Un es ceru, ka mums izdosies atrast skaidru realizējumu risinājumu. Paldies! Dejonga kungs nav ieradies. Vai viņu kāds aizstāja? Nē. Tad eh, vārds eh, Gue. Gue, eh, Inta Frances kundze, lūdzu. Lūdzu mikrofonu. Paldies, es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ka komisija ir ierosinājusi Eh, šādu regulējumu attiecībā uz kultūras eh, priekšmetu eh, eksportu mm, saistībā ar UNESCO ietvaru un Interpola minēto. Mm, tātad viņi minēja to, cik ļoti ienesīga ir šo kultūras priekšmetu tirsniecība un, ka, un mm, cik svarīgi ir aizsargāt arheoloģiskos priekšmetus. Uh, Eh, kuri eh, nāk no tām valstīm, eh, kurās notiek konflikti. Un vēlētos uzdot divus jautājumus un pavisam ātri. Kāpēc tika pieņemts lēmums piemērot šo regulu tikai kultūras priekšmetiem? Un attiecībā uz šo te ierobežojumu to ir iespējams apiet. Un tad otrs jautājums saistās ar izvēli. Eh, kāpēc ir divas atšķirīgas eh, procedūras? Eh, šī importa licence mm, ir divi dažādi veidi, kā to izmantot, divas procedūras. Paldies! Lielas paldies zaļajiem! Greidas kundze, ar jūsu atļauju es vēlētos dot vārdu Buhnera kungam, kurš eh, runās vairāk par detaļām. Es ceru, ka man izdosies tikt galā uh, īsākā laikā nekā divas minūtes, un lielākā daļa no man sakāmā jau ir pateikta. Tomēr man ir daži īsi komentāri. Pirmkārt, mēs Protams, atbalstām uh, komisijas uh, iniciatīvu rīkoties, un man ir pāris uh, piezīmes, ko pieminēja jau Moskas kundze simts gadi, kā šis robežas lieksnis, manuprāt, ir svarīgs. 250 gadi, kas tika ierosināti iepriekš, tā ir tāda ilūzija, kad mēs padomājam par to, ka kultūras priekšmeti ir ne tikai arheoloģiskas vērtības, bet arī interesanti tehniski izgudrojumi, kas ir palikuši noteiktās mūsu uh, uzmanības lokā esošās valstīs vēl no koloniālisma laikiem. Tāpat arī runājot par vērtību, es piekrītu tam, kas jau iepriekš tika pateikts, uh, robežu uh, robežu lielums vērtībai, tas ir tāds delikāts jautājums, jo vērtība nemitīgi mainās, un arī jo lielākā daļa turistu jau ir, um, turisti jau ir um, izlaupījuši ļoti daudz uh, dažādu sīku priekšmetu. Un uh, es domāju, ka mums vajadzētu vadīties pēc šiem apsvērumiem. Mm, runājot par īstenošanu, es domāju, ka tāda īpaša grupa, kas uh, Uh, rūpējas par mākslas uh, vērtību jautājumiem policijā, nu, tas noteikti ir nepieciešams. Un uh, man ir jautājums Interpol pārstāvim. Vai mēs nevarētu pieprasīt arī tranzītam caur Eiropas valstīm licenci, uh, jo tad mēs vismaz varētu izsekot šiem kultūras priekšmetiem. Paldies! Pateicos! Un tālāk EFTD un INTA uh, vārdā nākamā runātāja. Paldies, vēlos uh, pateikties arī es referentiem par izsolo darbu, paldies uh, ekspertiem Arī eh, mēs eh, mūsu grupā eh, varam atbalstīt to, ka ir nepieciešams ieviest normas šajā jomā, tāpēc, ka liela, mē, liela daļa no pasaulē pārdotajiem kultūras priekšmetiem tiek pārdoti nelegāli. Uh, un uh, ieguvu, ienākumi šeit ir tik tiešām milzīgi. Un vēlētos eh, arī uh, teikt, uh, ka uh, tāda, kāda ir izcināja jautājums saistībā ar muitas uh, politiku, uh, tāda uh, secināja, uh, ka šobrīd ir ļoti viegli apiet normatīvas šajā jomā saistībā ar uh, kultūras. Uh, Uh, priekšmetu tirzniecību, un tāpēc ir nepieciešams ļoti uz to koncentrēties. Un vēlētos arī um, pievienoties uh, tām, uh, ka ir nepieciešama uh, skaidra uh, definīcija kultūras uh, priekšmetām, uh, lai uh, būtu iespējams uh, izvairīties no liela uh, birokrātiskā uh, sloga. Uh, Un eh, līdzīgi saviem eh, kolēģiem, es eh, varu pievienoties bažām, kas saistās ar šo ierobežojumu 250 gadi vecums. Un šeit es tiešām gaidīšu komisijas atbildi. Es domāju, ka. Es pilnīgi noteikti došu savu ieguldījumu, lai rezultāts būtu ļoti veiksmīgs. Paldies, un tālāk vārds Fīzas kungām, referentam no kultūras komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāju kā Inta pārstāvis un arī kā referents uh, uh, kulta komiteja. Es domāju, ka kultūras komitejas atzinums uh, šajā lietā ir būtisks, un es varu uzteikt uh, referenta darbu. Es uh, domāju, ka viņi ir uh, paveikuši ļoti daudz, noteikti visi tam piekritīs. Uh, Protams, ir eh, sarežģīti runāt par izcelsmes, jeb avotu valstīm un eksporta valstīm. Tas var radīt eh, daudz uh, neskaidrību. Es piekrītu lielā mērā tam, ko Daltona kungs sacīja. Mums nevajadzētu aprobežoties tikai ar terorisma finansēšanas avotu. Uh, uh, skatīšanu, un mums ir arī jāuzmanās, uh, lai mēs neradām problēmas vai apgrūtinājums muitas darbam. Tāpat ir jāraugās, uh, lai. Mm, importētās uh, preces nesagādātu, lai mēs ar savu regulējumu nesagādātu problēmas uh, likumīgajai tirzniecībai. Paldies priekšsaratāji, man ir jautājums uh, komisijai. Un uh, man ir li liels prieks par to, ka mēs runājam par regulu, bet kāpēc uh, ir uh, ieviests uh, šis uh, vecuma limits? Uh, ASV, vai mums eh, vajadzētu pārņemt eh, to, kas ir spēkā šajā valstī. Otrakārt, mēs runājam par UNESCO regulējumu, bet jāsaprot, ka eh, UNESCO ir eh, saistīts regulējums, ir jāsaprot tā nozīme mūsu darbā. Paldies, man ir divi īsi komentāri, saka Aņu kungs. Kā jūs eh, klasificējat ziloņu kaulu? Vai tas ir kultūras priekšmets, vai tas ir vienkārši, tā ir vienkārši prece un kļūst par kultūras priekšmetu tad, kad eh, to pienācīgi apstrādā, kas notiek, ja šī prece nāk no valstīm, uh, kuras varētu radīt terorisma finansēšanas risku. Tālāk Eiropas valstīm ir moderni ielaist patvērumu meklētājus. Vai komisijas prāt tas varētu radīt problēmas? Jo, piemēram, daudz no šiem patvērumu meklētājiem ved līdzi dārgas uh, rotas lietas. Paldies! Paldies, un es gribētu dot vārdu komisijai un ekspertiem katram laiks eh, divas minūtes, un vispirms mēs eh, dosim vārdu Kermodas kungam no Eiropas komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka varēšu pienācīgi atbildēt uz daudzajiem uzdotajiem jautājumiem. Pievērsīšos tiem uh, īsumā. Uh, runājot par komisijas izvērtējumu īpašās komandas idejai, ko ierosināja Interpol, mēs neesam veikuši izvērtējumu, jo dalību valstu pieeja šajā jautājumā un rīcība šajā jautājumā var atšķirties. Gan muita, gan citas iestādes var tikt iesaistīti šajā darbībā. Uh, Runājot par licencēšanu un laiku, kas būs vajadzīgs dokumenta aizpildīšanai, mēs neesam veikuši aprēķins, bet jūs pamanījāt, ka tekstā mēs ierosinām formātu dažādajiem dokumentiem, un tas tiks tālāk uh, apstrādāts uh, īstenošanas tiesību aktos. Ir jārod līdzsvars starp uh, izpildi un starp uh, tās radīto administratīvo slogu. Runājot par skaitļiem, ir grūti aprēķināt, uh, cik lielu procentu priekšmetu aptvērs licencēšana. Bija nepieciešams nošķirt šo importētāju apliecinājumu un licenci. Uh, Saskaņā ar manā rīcībā esošajiem skaitļiem mēs reiķinām, ka licencēšana varētu aptvert aptuveni 1% gadījumu. Runājot par uh, saikni starp uh, avota valsti un eksportēšanas valsti, mēs tekstā esam to skaidri atrunājuši ar uh, pantu, kas ietver valstis, kas ir parakstījušas uh, konvenciju un valstīm, kas nav. Attiecīgi mēs raugāmies, vai attiecīgajā valstī šī konvencija ir parakstīta vai nē. Runājot par 250 gadu slieksni, mēs centāmies rast līdzsvaru. Es zinu, ka viedokļi atšķiras par uh, šo vecumu, taču eksporta noteikumi ļoti specifiski ir vērsti uz Eiropas kultūras mantojumu. Vai mēs varam pārbaudīt visu? Nē, bet kā pareizi norādīja Beļģijas kolēģis, saskaņā ar ES muitas uh, likumiem mēs raugāmies no riska analīzes viedokļa. Runājot par bažām par eh, ziloņkaulu to regulē citas konvencija, un runājot par patvērumu meklētājiem un to, kādā apmērā ienāk eh, šie kultūras priekšmeti, importa licence attieksies uz visiem. Labi, un tālāk došu vārdu Beļģijas muitas eh, iestādes priekš. Paldies! Es vēlētos pievērsties jautājumam attiecībā uz muitas iestāžu tehniskajām zināšanām. Kā jau es eh, to minēju, tad eh, ir ļoti eh, svarīgi, lai tiktu veikts darbs dalībā, katrā dalībvalstī konkrētajās muitas iestādē. Un brīdī, kad tiek veikta kontrola, balstoties uz riska analīzi, šī spontānā kontrole, tajā brīdī muitnieks var kontrolēt šo te muitas deklarāciju un eh, tātad eh, izpētīt eh, šos tā, preces kodus kas ir norādīti muitas deklarācijā. Un tādā veidā ir iespējams uzzināt uh, to, uh, tātad, uh, kāda ir situācija saistībā ar šo konkrēto priekšmetu. Un tā ir kompletās iestādes darbinieka analīze. Ir eh, skaidrs, eh, ka kultūras eh, priekšmetu joma ir ļoti plaša un, protams, ka visi muitnieki nevar visu zināt par Eģiptes mākslu, piemēram. Un tāpēc ir svarīgi arī nošķirt muitnieku un ekspertu darbu. Un tad vēl viens jautājums, kas tika uzdots saistībā ar importu, un ir tā, ka šobrīd Tātad e, ir importa gadījumi no e, konflikta e, valstīm, tātad tiek kontrolēta Irāka un Sīrija. Šis imports, tur ir reglaments, kas to kontrolē. Bet kas attiecās uz priekšniekiem, kas nāk no citām valstīm, jo joprojām pārstāv kontrols iespējas. Tad, tad ir pienākums šīs te, preces deklarēt muitā. Mm, kā arī ir iespējams brīdināt kompetentās iestādes eh, par to, ka pastāv eh, problēma ar konkrēto eh, importēto preci. Paldies! Euh, Paldies, un tad dosim vārdu Interpolu pārstāvim Džordānā kungam. Es atbildēšu spāņu valodā, jo tā man būs vienkāršāk. Uh, Runājot par konkrētajiem jautājumiem Interpol par to, cik daudzi priekšmeti tikuši aizturēti Pandora ietveros un tā tālāk, šīs informācijas man tagad nav līdzi, un eh, tie skaitļi, kas tika iesākumā nosaukti, eh, arī par daļu no tiem vēl tiek eh, veikta izmeklēšana, tāpēc es nevaru vēl atbildēt, vai tie bija paredzēti terorismu finansēšanai, bet jebkurā gadījumā runa nav tikai par terorismu finansēšanu, runa ir par nelegāli iegūtu līdzekļu atmazgāšanu arī, un um, var gadīties, ka preces tiek pārsūtītas organizētās noziedzības ietvaros, tā kā mēs nevaram runāt tikai par terorismu finansēšanu. Uh, Runājot par to, kā darbojas Interpol ģenerāla sekretariāts, to arī ir svarīgi saprast. Mums ir dalība valstis, un tās arī ir tās aktīvās uh, iesaistītās puses, kas savā starpā sadarbojas. Uh, Noslēgumā gribu piebilst par kultūras uh, precēm un to izsakojamību. Ja mums, ja mūsu rīcībā ir visa informācija, ko nodrošina gan muita, gan citas iestādes, ja mūsu rīcībā ir visas deklarācijas, tad, protams, preces kļūst izsakojamas. Mēs redzam, no kurienes nāk konkrētais kultūras priekšmets un kurp tas dodas, taču, diemžēl, pašlaik mēs par tādu situāciju runāt nevaram. Mums trūks dokumentu Un ir svarīgi radīt šo stimulu, ir vajadzīga kopīga pieeja cīņā ar kultūras priekšmetu nelegālu tirzniecību. Ja mums tas izdosies, tad uh, mūsu darbs tiks vienkāršots. Paldies! Un šī bija pirmā viedokļa apmaiņa par šo tēmu. Es pateicos ekspertiem, bija ļoti noderīgi uzklausīt jūsu pieredzi. Pateicos arī manai līdzpriekšsēdētājai un kolēģiem. Nākamā viedokļa apmaiņa par uh, mm, ziņojuma projekta ir paredzēta 23. aprīlī.